Jā, prezident! Priekšsēdētāju. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Kolēģi, lūdzu uzmanību, lūdzu ieņemiet savas vietas. Vai jūs lūdzu varētu ieklausīties manī? Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, man diemžēl jūs jāinformē,